Tienen sus señorías. Atsāksim plenārsēdi. Deputāta rīcībā ir vakardienas uh, sanāksmes protokols. Ir iespējams arī izteikties, vai kāds vēlas to darīt. Ja neviens neko negrib teikt, te uzskatām, ka protokols ir apstiprināts.